Please find your seats, because we... Lūdzu, ieņemiet vietas, jo jebkuru brīdi to līdz sāksim balsošanu.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 došu vārdu Kamerēdas kundzei, kas vadīs balsošanas pirmo daļu, jo šī ziņojuma projekts ir kopijas kultūras un nodarbinātības komitejām. Lūdzu, vārds jums! Nav. No. Vai ir kāds problēmas? Nē. Jā. Paldies. Marīta, par to, ka mēs varam šodien piedalīties šai kopīgajā sanāksmē, lai balsotu par diviem kopīgiem ziņojumiem. Esam sadalījuši, tā kā es vadīšu Eiropas balsošanu, bet kolēģi Ulskoga balsošanu par prasmu programmu. Manis vadītā balsošanā Balsošanas saraksts pēc kultu e, komitejas prakses ir sastādīta. Ample komiteja ir atšķirīga prakse, tāpēc e, tur balsošana būs pēc viņu principiem. Ja jums iekrīt acīs tas, kā abi saraksti ir mazliet atšķirīgi, nu nebrīnieties. Mums ir atšķirīgas tradīcijas abās komitejās. Bet domāju, ka tiksim galā. Vēlos pateikties visiem četriem referentiem abos ziņojumos un ēnu referentiem par tiešām labo sadarbību, kas attiecas uz komisijas priešlikumu par Eiropas. 318 grozījumi ir iesniegti, 36 kompromisi. Vai mēs varam ķerties uzreiz pie balsošanas? jeb tomēr referenti vēlas īsi izteikties? Acīm redzot, nē. Tad varam uzreiz pāriet pie balsošanas. Sāku ar 19. kompromisu. 18, protams, 18. Apsteidzu pati sevi. 18. kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 159. par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 163. par pret atturas. Izskatās pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 pār, 27 pret, atvainojos, tas nebija tik skaidri pamanāms. Pieņemts. 164 un 165 identiski par, pret, atturas, pieņemts. 166, 167 identiski par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas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 185 par 185, saka runātāji. Par, pret, atturas pieņemts. 187 par, pret, atturas. Izskatās noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. geschlossen. Beidzam balsot. 25 par 47 pret noraidīts. 188 par pret atturas noraidīts. 18 par pārbaudīt labi. Nē, nē, bija noraidīts. Tad atsimazot pārbaudam tā vai tā. Labi, 188. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 34 pār 37 pret noraidīts. 18. par pret atturas noraidīts. Simt. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atvainojos, saka priekšsēdētāji. Izskatījās pilnīgi savādāk. 18. ir pieņemts. 190. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 191. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 192. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 19. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudam 19. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār 41 pret. Noraidīts. Kultūras komitejā mums ir pārskatāmāk tomēr. 193 par pret atturas noraidīts. 23. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 197 par, pret, atturas, noraidīts. 198, 199 un 200 identiski par, pret, atturas, pieņemts. 21. grozījums. Kurš par? Pret? Vēlreiz, kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudam. Grūti bija saprast. Sākam balsot. Beidzam balsot. 39 par, 35 pret pieņemts. Tālāk 205. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 206. par. Pret. Atturas. Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 37 pār, 34 pret pieņemts. 24. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums un 216. identiski. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 25. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 222, kurš par, pret, atturas noraidīts. 223 par, pret, atturas pieņemts. 224 par, pret, atturas pārbaudam, sākam balsot. Pārbaudam 224. Beidzam balsot. 44 par, 27 pret pieņemts. 24. un 227 un 225 identiski. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 226. ir atsaukts. 26. kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 27. kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 28. kompromiss. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. 26. grozījums. Ā, tas tieši turpat blakus. Tāpat 245 un 246 identiski. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 248. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 36 pār, 37 pret, noraidīts. 249 par, pret, atturas, pieņemts. 250 par, pret, atturas, noraidīts. 251 par, pret, atturas,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 atturas noraidīts. 258 par pret atturas pārbaudam 258 grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 41 par, 32 pret pieņemts. 29. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 28. 265. un 266. un 267. un arī 268. Visi identiski. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 271 par pret atturas Pieņemts. 273 par. Nē, es atvainojos. 275, kurš par. Pret. Atturas. Neesmu pārliecināta. Pārbaudam. Beidzam balsot.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 atturas pieņemts. 286, 287, 288, 289, 285, visi identiski par, pret, atturas, pieņemts. 292 par, pret, atturas, pieņemts. 32. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 299, 300, 301, 302. Nē, mums iet tomēr atpakaļ. 293. 293. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Un tagad 299, 300, 301 un 302. Visi identiski. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 305. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 306. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 307. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 308. par pret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 pret atturas noraidīts. 319 par pret atturas noraidīts. 320 par pret atturas pieņemts. 321 par Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētāji, 326. 326 par, pret, atturas, noraidīts. 34. un 327. par, pret, atturas, pieņemts. 34. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 334. par, pret atturas pieņemts. 35. kompromiss par pret atturas pieņemts. 354. aiznākamajā lapusē 354. kurš par pret atturas pieņemts. 355. par pret atturas pieņemts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 46. par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 53. par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 58. grozījums Nākamajā lapusē 58. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 63. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 64. par pret atturas noraidīts. 65. par pret atturas pieņemts. 66. par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 74. nākamajā lapusē. 74. par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. 84. par pret atturas noraidīts. Kom 7. kompromiss par pret atturas pieņemts. 8. kompromiss par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 116 par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 144. par pret atturas pieņemts. 146. par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par gal, gala balsojums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 69 pār, 1 pret, 4 atturas. Apsveicam referentus. Un ir vēl viens balsojums. Šeit ir runa par mandātu piešķiršanu sārunām ar padomi. Arī tas personāla balsojumā sākam balsot. Šeit ir nepieciešams absolūtais vairākums. Beidzam balsot. 64 pār, 6 pret, 2 atturas. Absolūtais vairākums sasniegts. Apsveicam un lai veic sarunās. Un ar to es nododu vadības grožus Maritai Ulfskogai nākamajam balsojumam. then we'll start with. Labi, tad eh, ķersimies klāt otrajam balsošanas sarakstam. 112. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 113. grozījums atkrīt. Nē, ne, neatkrīt. Par, pret, atturas, norādīts. 114. grozījums par, pret, atturas, norādīts Pārbaudīsim 114. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts ar 55 balsu pārsvaru. 116. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīsim 116. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 46 balsis par. C kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. E kompromiss. Trešajā lapusē. Par. Pret. Atturas. Vai jūs nebalsojat? Tātad E kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss QA. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 127. grozījums. 4. lapuse. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. Simt divdesmit devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Simt trīsdesmitais grozījums par pret atturas pieņemts. 131 līdz Imko 7 atkrīt. F kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Simt četrdesmit piektais grozījums par, pret, atturas, šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim. 145. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. pieņemts ar trīs balsu pārsvaru. 146. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 147. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 148. grozījums Balsosim par 148. par, pret, atturas, pārbaudīsim 148. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ar sešu balsu pārsvaru. 150. 150. 149. Simt piecdesmitais grozījums par, pret, atturas. Jūs neceļat roku, varbūt mēģināsim vēlreiz, kurš ir par 150. grozījumu pret, atturas, norādīts. 151. par, pret, atturas noraidīts. 152. par, pret, atturas pieņemts. 153. par, pret, atturas pieņemts. 154. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 154. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43 balsīm pār. V kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 157. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 158. grozījums par pret atturas norādīts. 159. grozījums. Five eight, you want to check one five eight? Jūs gribat pārbaudīt 158. pārbaudam. 158. Sākam balsot. Beidzam balsot. 158. grozījums. Pieņemts. 42 balsis pār. 159. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 6 par. Pret. Grūti pateikt, jūs neskaidri balsojat. Kurš ir par Imko 6? Pret. Atturas pieņemts. 161. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 162. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim 162. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 67 balsīm bet tikai 5 pacēla roku, nu varbūt 8. 163. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 164. par, pret, atturas pieņemts. 165. atkrīt. G kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tad tagad 171. grozījums nākamajā lapā. Bazās pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas. Pārbaudīsim otro daļu. 171. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 47 balsis. 172. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Dubultvē kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 175. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. H kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 178. grozījums par, pret, atturas. Sākam balsot, beidzam balsot par 178. grozījumu norādīts ar vienu balsi tikai. 183. grozījums par, pret, atturas pieņemts. I kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kā kompromiss tajā pašā lapusē. Par, pret, atturas pieņemts. 188. grozījums par, pret atturas pieņemts. 189. grozījums par pret atturas pieņemts. Simt deviņdesmit pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 192. grozījums par pret atturas pieņemts. 193. grozījums balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, noraidīta. Otrā daļa atkrīt. Un tagad pāriesim pie 194. grozījuma par, pret, atturas pieņemts. 195. grozījums, mutisks grozījums Par. Kurš par mutisko grozījumu? Pret. Atturas pieņemts. 197. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 198. grozījums arī mutisks grozījums par pret atturas pieņemts. 199. par pret atturas pieņemts. 200. grozījums par pret atturas pieņemts. Inko 8. Nē, jā, jē kompromiss. Par pret atturas pieņemts. L kompromiss par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 209. grozījums par, pret, un pārbaudīsim 209. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 62 balsīm. 210. grozījums par, pret, atturas, Pieņemts. Divsimts deviņpadsmitais grozījums balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa. Jā, par to jābalso. Otrā daļa 219. grozījums par, pret, atturas, šķiet, ka noraidīta. 220. grozījums par pret atturas noraidīts. 221. grozījums. Par to šķiet nav jābalso. Nē, par to ir jābalso. 221. grozījums par pret atturas pieņemts. 221. grozījums par pret atturas pieņemts. 223. grozījums, pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret pārbaudīsim. 223. grozījums sākam balsot. 223. grozījuma otrā daļa. Beidzam balsot. Norādīta ar četrām balsīm. 224. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 225. par, pret, atturas pieņemts. 229. par, pret, atturas pieņemts. 230. Jā, par to ir jābalso par, pret, atturas. Pārbaudīsim 230. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts tikai ar vienu balsi. Pēdējā 230. grozījuma daļa. Pēdējā 230. grozījuma daļa. Par, pret, atturas. Īsti neredzu, kā jūs balsojat. Tātad te ir runa par pēdējo daļu 229. grozījumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar trīs balsu pārsvaru. 236. grozījums. Okay. It's to be voted those in favor. Jābalso par, pret, atturas, pieņemts. 203, 227. grozījums pār, pret, atturas pieņemts. 231. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 233. par, pret, atturas noraidīts. 234. grozījums Par to ir jābalso. Par? Kurš ir pār 234. grozījumu? Pret? 234. Noraidīts. Labi, pārbaudam 234. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 10 balsu pārsvaru. 235. grozījums par pret atturas pieņemts. 228. par pret atturas pieņemts. Nākamais grozījums atkrīt. Un tagad 246. grozījums 22. lapusē. Pār, pret, atturas, pieņemts Jāpārbauda. Sākam balsot. 248. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 41 balss par. 247. grozījums par, pret, atturas. Šķiet, ka pieņemts. Pārbaudīsim 247. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņems ar 50 balsīm par. 250. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 248. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 251. grozījums atkrīt, 252. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 255. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim 255. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. 253. grozījums. Par. Jā, mums par to jābalso par. Pret. Atturas norādīts. 254. grozījums par. Pret. Atturas norādīts pieņemts. 256. par pret atturas pieņemts. 257. par pret atturas norādīts. Nē, nākamie grozījumi neatkrīt. Labi, tad balsosim par 258. par pret pret, atturas pieņemts. 259. par, pret, atturas pieņemts. 260. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 261. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 262. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 263. atkrīt, 264. grozījums pār, pret, atturas, šķiet, ka pieņemts. Nē, pārbaudīsim 264. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 46 balsis par. M kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 269. grozījums. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa. Par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa. Par, pret, pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52 balsis par. 273. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 274. par, pret, atturas noraidīts. 277. grozījums par, pret atturas pieņemts. 278. par pret atturas pieņemts. 279. Es atvainojos 280. par pret atturas pieņemts. Nākamie divi grozījumi atkrīt. Balsosim par 283. grozījumu. Par, pret, atturas, pieņemts. 284. par, pret, atturas, šķiet, ka pieņemts. 285. par, pret, atturas, pieņemts Pārbaudīsim 285. Beidzam balsot. 64 balsis pret. 286. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 288. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 289. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 289. jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. 290. grozījums par, pret, atturas, norādīts. N kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tad IMCO 11. Otrā daļa. 27. lapusē par, pret, atturas, pieņemts Sāksim no sākuma par, pret, atturas pieņemts. Trīsimtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim 300. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 balss par, O kompromiss par, pret, atturas pieņemts. P kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Labi, tad tagad 315. Eh, grozījums. 315. grozījums, man tā būtu 30. lapuse par, pret, atturas pieņemts. 316. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 317. par, pret, atturas pieņemts. 318. par, pret, atturas pieņemts. 319. par pret atturas pieņemts. Q kompromiss par pret atturas pieņemts. 332. grozījums. 332. par pret atturas pieņemts. Pieņemts šķiet. Pārbaudīsim 332. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5 balsu pārsvars. 335. grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pārbaudīsim. 335. 335. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 5 balss pārsvars. 338. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 343. par, pret, atturas pieņemts. 346. par pret atturs pieņemts. 347. grozījums par, pret, pārbaudīsim. 347. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 38 balsis par. 342. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 350. grozījums par, pret, atturas pieņemts. T kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tagad 358. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 359. par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par 363. grozījumu nākamajā lapusē. Par pret atturas noraidīts.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 pieņemts. Tagad 37. lapuse 375. grozījums par, pret, atturas. Nāsmu īsti pārliecināta, tāpēc pārbaudīsim 375. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 40 balsīm par.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 389. grozījums 39. lapusē par pret atturas pieņemts. Srītas 390. grozījums par pret atturas pieņemts. 391. par pret atturas pieņemts. 392. par pret atturas pieņemts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 Es kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. 407 grozījums par, pret, atturas, pieņemts. U kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Mm.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 Noraidīts. Četrsimt divdesmit pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 418. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim 418. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts ar 32 balsīm par. 419. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 420. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 422. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 425. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 426. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 426. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Imko 13. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. Yeah. Compromise X, those in favor. X kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Y kompromiss. 44. lapa par, pret, atturas, pieņemts. 445. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 446 par, pret, atturas noraidīts. 447 par, pret, atturas pieņemts. 449 grozījums par, pret, atturas pārbaudīsim. 449. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 63 balsis pret. Četrsimt piecdesmitais pār, pret, atturas, noraidīts. Četrsimt piecdesmit pirmais pār, pret, atturas noraidīts. 452. par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim 452. Sākam balsot, beidzam balsot. And is carried. Pieņemts ar 39 balsīm. 453 par pret atturās noraidīts. 454. atkrīt. 455. atkrīt. Balsojam par 455. Kurš pār? 455. Par? Pret? atturas, noraidīts. Četrsimt piecdesmit sestais eh, grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Četrsimt piecdesmit septītais par, pret, Tātad balsosim elektroniski. Sākam balsot. Tad 457. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar četrām balsīm. 459. grozējums. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 460. grozējums par. Pret atturas noraidīts. 464. kurš pār pret atturās. Tātad mēģinām vēlreiz. 464. par pret atturas pieņems. Z kompromiss par pret atturas pieņemts. 472. grozījums par pret atturas noraidīts. 475. grozījums par pret atturas noraidīts. 476. grozījums par pret pret, atturas noraidīts. 477. par. Balsosim elektroniski par 476. grozējumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 477. grozējums par pret atturas pieņemts. 474. grozījums. 474. atkrīt arī 478. par So it we have to vote on 478. Okay, we have to vote on 478. 478. par pret, atturas pieņemts. 479. grozījums atkrīt. 480. Eh, par, pret, atturas pieņemts. 481. par, pret, atturas pieņemts. Balsosim elektroniski par 481. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 482. Eh, par, pret, pieņemts. 483. par, pret, atturis, pieņemts. 484. par, pret, Balsosim elektroniski par 484. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar 72 balsīm. Šešimt astoņdesmit septītais grozējums. Par? Pret? Atturas pieņemts? 488 par?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 pret, atturas pieņemts. 493. grozējums par pret, atturas. Balsosim elektroniski par 493. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 494. par, pret, atturas noraidīts. 495. par, pret, atturas, pieņemts. 497. Ehm, balsojam par 497. grozījumu par pret, atturas, pieņemts. 498. par, pret, atturas, pieņemts. 499. par, pret, atturas, norādīts. 500. grozējums eh, par, pret, atturas, Balsosim elektroniski par 500 grozējumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 501. Eh, grozījums par pret atturas pieņemts. 502. Eh, par pret atturas pieņemts. 503. par pret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 58. grozējums par. Pret atturas pieņemts. 509. Nē, tātad 511. ir nākamais. Sākam balsot. Un tātad par. Pret atturas pieņemts. 512. par. Pret atturas pieņemts. 513. par, pret, atturas, norādīts. Imko 1 par, pret, Tātad šie četri imko, 1, 2, 3, 5. Imko 1 par pret āturis. Balsosim elektroniski par Imko 1. The rest. The vote is closed. And it's kept. Eh, beidzam balsot, eh, pieņemts. Imko 2. Par pret, eh, tad, tad, viņiem Imko 5 par pret atturas pieņemts. Ievilkumi. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozējums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais grozējums par, pret, atturas, pieņems. 20. grozījums atkrīt. Ceturtais grozījums pār pret atturas pieņemts. Sastais un septītais, groz, septītais grozījums kopā pār pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums svītrojums par pret. Noraidīts. Desmitais grozējums par, pret, atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozējums par, pret, atturas eh, pieņemts. Divpadsmitais grozējums par, eh, pret, eh, atturas pieņemts. Trīspadsmitais grozējums par, pret, atturas pieņemts. Četrpadsmitais grozējums par, pret, atturas pieņemts. Piecpadsmitais grozējums par, pret, atturas pieņemts. 16. grozījums un 17. grozījums kopā par pret atturas pieņemts. 5. E, un 18. grozījums kopā par pret atturas pieņemts. 19. grozījums par pret atturas pieņemts. 21. grozījums par pret atturas pieņemts. 22. grozējums par pret atturas pieņemts. 23. grozējums par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. Apsvērumi. Divdesmit piektais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 26. grozījums par, pret, tad par, par un pret. Ļoti labi, paldies. Noraidīts. 27. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 28. par, pret. 27. Eh, balsosim elektroniski. Sākam balsot, beidzam balsot. Divdesmit astotais grozījums, jāslavēkas eh, kundzes grozījums pār, pret, eh, atturas. Noraidīts. Atvainojos pieņemts. 29. grozējums par, pret, atturas pieņemts. Saimona grozījums pāra pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas noraidīts. 32. par pret atturas noraidīts. 33. par pret pret, atturas. Vēlreiz par 33. par, pret, atturas, pieņemts. 34. par, pret, atturas, noraidīts. 35. par, pret, atturas, pieņemts. 36. par, pret, atturas, pieņemts. 37. Eh, par, pret, atturas pieņemts. 38. Eh, par, pret, atturas pieņemts. 39. par, pret, atturas pieņemts. 40. pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Balsosim elektroniski par 40. grozījumu otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. par. Pret. Atturas noraidīts. 42. Eh, par. Pret. Atturas noraidīts. 43. par. Pret. Atturas pieņemts. Sāksim balsot elektroniski par 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 45. Eh, par. Pret. Atturas noraidīts. 46. par. Pret. Atturas noraidīts. 47. pār pret atturas noraidīts. 49. pār pret atturas. Balsosim elektronis par 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. 72 balsis 50. grozējums par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas, pieņemts. 52. Uh, uh, par, pret, atturas, pieņemts. 54. par, pret, atturas, pieņemts. 53. un 55. kopā par, pret, atturas, pieņemts. 57. grozējums par, pret, atturas. Balsosim elektroniskus par 57. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 59. Eh, par, pret, atturas pieņems. Tad 58. 59. Eh, par pret eh, atturas pieņemts. Vēlaties eh, balsot elektroniski par 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. A kompromiss par pret atturas pieņemts. 68. grozējums par pret noraidīts. 69. grozējums par 68. balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar 44 balsēm. 69. par. Pret. Atturas norādīts. 70. grozījums par. Pret. Atturas norādīts. 71. par. Pret. Atturas norādīts. 72. Eh, par. Pret. Atturas pieņemts. 73. par. Pret. Un 73. Eh, neredzēja rokas paceltas, tā ka balsojam vēlreiz par 73. grozījumu par pret. Tad 70, eh, par 73. balsosim elektroniski, sākām balsot un beidzam balsot. Bija kāda kļūda ar um, mm, mašīnu vēlreiz balsosim. Sākam balsot par 73. beidzam balsot. Pieņems ar septiņām balsīm. B kompromiss. Par. Pret. Atturis pieņemts. Astoņdesmit pirmais grozījums nākamajā lapusē par. Pret. Atturis pieņemts. 86. grozījums par pret atturas pieņemts. 87. par pret atturas pieņemts. 88. grozījums par pret atturas pieņemts. 89. par pret atturas pieņemts. 90. Eh, eh, grozījums par, eh, pret, atturas. Tātad 91. grozījums, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems ar 51 balsu pārsvaru. 92. par, pret, atturas, norādīts. 95. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 95. par 95. grozījumu balsosim elektroniski. Tad beidzam balsot. Noraidīts ar septiņām balsīm. 98. grozījums par, pret atturas pieņemts. 99. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Simtais grozējums par, pret, atturas, pieņemts. 101. grozējums par, pret, atturas, norādīts. Balsosim elektroniski par 101. Beidzam balsot. Norādīts. 102. Eh, par, pret, atturas, pieņemts. 103. grozējums par, pret, atturas, pieņemts. 106. grozējums par, pret, atturas, pieņemts. 107. grozējums par, pret, atturas, pieņemts. 97. grozējums par pret atturas pieņemts. 108. grozējums par pret atturas balsosim elektroniski par 108. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad 109. atkrīt un 96. un 110. grozējums, kas ir identiski. Par, pret, atturas pieņemts. 104. Eh, kopā ar 111. Tie arī ir identiski. Par, pret, atturas pieņemts. Un eh, gala eh, balsojums par ziņojumu projektu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piecdesmit deviņi par. Eh, paldies eh, Martīnai Glabajovai par veikto darbu.